told me about that. Give him we have regard. to talk about it. Colleagues, we now move to the declaration. Kolēģi. Kolēģi, mēs tagad pāriesim pie skaidrojumiem. Tulku dēļ turpināšu savā dzimtajā valodā, pāriesim pie balsojuma skaidrojumiem un pirmais. Ziņojums, par kuru ir balsu skaidrojumi, ir Kinīči kundzes ziņojums procesuālās garantijas bērniem, kuri aizdomās turētās vai apsūdzētās personas krimināla personā. Pirmā runātāja viena minūte Morvai kundze. Piedodiet, priekšstādātāji. Atvainojiet, pat laban vēl nespēju runāt. Troksnis ir tāds, jūs arī nemaz neklausāties, jūs ar kādu tur runājat arī mani kolēģi nerunā, tagad tas būtu milzīgs pazemojums Eiropas pilsoņiem, ja es runātu šādā situācijā. Gaidīsim līdz normāliem darba apstākļiem. Gaidīsim, gaidīsim, pat labam šādos apstākļos es nevaru runāt. Pasakiet kolēģiem, lai viņi aiziet klusām. Um, un gaidīsim skaidrojumu laiku, kad būs normāli darba apstākļi. Well, um, Mrs. Morvai. Morvai kundze, es jau dažas minūtes gaidīju, es, protams, varu klausīt jums, kolēģi. Lūdzu, runājieties ārpus plenārsēdes zāles. Es skatos uz kolēģiem no savas grupas, Anelī, lūdzu, turpiniet savu sarunu ārpus zāles, lai mēs varam ķerties pie valstu skaidrojumiem. Nu, varbūt, ka tagad jau varam. Marvejs Konce, lūdzu, varat runāt minūti. Paldies! Es balsoju par šo ziņojumu par bērnu tiesībām. Varētu būt daži jautājumi attiecībā uz terminoloģiju, ņemot vērā apvienoto nāciju vienošanos, tur ir 18 gadu vecums. Mēs atkal Ungārijā runājam par mazāku vecumu, bet pat laban Ungārijā dažās situācijās tiek runāts arī par bērniem zem 14 gadiem, kas var tikt tiesāti. Es zinu, kādas traģēdijas var rasties šeit situācijās, kad bērni tiek apsūdzīti un viņiem nav procedurālo tiesību un šie bērni var tikt vienkārši palikt bez aizsardzības, tiesiskās aizsardzības. Paldies par šo ziņojumu. Pospišīla kungs, paldies par iespēju runāt, neatbalstīju šo ziņojumu piekrītu, ka mums ir nepieciešama vēna aizsardzība, kas ir visur vienādi, bet skatoties uz direktūras, direktīvas aptvērumu, mēs tur runājam pat par privātumu, bet privātums ir dalība valstu ziņā, piemēram, Čehijā mēs runājam par to, vai bērni, kas ir veikuši kādus noziegumus, varbūt anonīmi. Parlaments ir paplašinājis bērnu vecumu līdz 21 gadam. Manuprāt, tas ir pārmērīgs. Mums vajadzēja palikt pie komisijas 18 gadiem. Paldies, Mamikina kungs. Izejot no oficiāliem statistikas datiem, Eiropas Savienība ik gadu dažāda veida krimināli procesi tiek uzsākti aptuveni pret vienu miljonu bērnu kas veido aptuveni divpadsmit no eh, visām personām kas eiropas savienībā iesaistītas kriminālprocesos. dalībvalstis gan attieksmē gan legāla sastāvdaļa bērnu kriminālprocesu gadījumos ļoti atšķirās arī nepastāv normatīvas definīcijas jēdzienam taisnīga tiesa bērniem šīs direktīvas priekšlikuma projekta mērķis bija tādējādi uzstādīt minimālu noteikumu skaidri definēt kopumu izveidot atbilstošu tiesību klāstu kādas ir bērniem. tas ir ļoti labi tas ir apsveicami. Uh, un jāsaka ka svarīgi atzīmēt ka direktīva tiks piemērota arī tām personām kas sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu bet nav sasniegusi uh, divdesmit vienu gadu vecumu. Uh, tomēr loģiska perspektīva būtu paplašināt šo direktīvu vai izstrādāt jaunu kas tiešā veidā attiecinātos uz bērniem vismaz no četrpadsmit gadiem. paldies! paldies. Makavejs kundze. Paldies! Šis jautājums par kriminālu procesiem aptver lielu bērnu skaitu. Kā jau tika teikts, 12% no visiem apsūdzētajiem tas ir milzīgs skaitlis. Bērnu tiesības netiek aizsargātas pietiekamā mērā praksē runājot par šiem kriminālu procesiem daudzās dalībvalstīs. Un tas savukārt noved pie bērnu apsūdzībām un viņu tiesību vājas aizsardzības. Tāpēc ir nepieciešami kaut kādi minimālie standarti, lai garantētu bērnu tiesības. Mums ir nepieciešama procedurālā drošība, viņam ir nepieciešama advokāta palīdzība, tulku palīdzība, ja tas ir nepieciešams. Es balsoju pār, lai būtu godīgs, taisnīga tiesa šiem bērniem zem 18 gadu vecumu, kas kaut kādu iemeslu dēļ ir apsūdzēti un nonāk krimināla procesa procedūrā. Paldies! Hanan kungs. Paldies! Šis ziņojums balstās apvienoto nāciju pamatiesību dokumentā, kad tas tika izstrādāts, Lielbritānijas premjers Blērs paziņoja, ka tas neatsauksies uz Eiropas Savienību, uz Lielbritāniju, tas nebūs spēkā apvienotā karalistē. Un tad mums atkal esošais premjers teica, ka mēs joprojām netaisamies pakļauties šīm jautājumiem, un tagad mēs redzam veidu, kā mēs institūcijās gribam atkal ņemt varu savās rokās. Uh, Mēs uzskatījām, ka Eiropas Savienība ir starpvaldību organizācija, kas nodarbojās ar tirdzniecības jautājumu, bet Eiropas Savienība tagad lien visos caurumos un mēģina visur saņemt varu. Nu, acīm redzot, mēs nedrīkstam šādai situācijai piekrist, un tad mums jāstājās ārā. Paldies! Palčaka kungs, paldies par iespēju runāt! Man jāatzīst, ka šis balsojums bija visai grūts, tīri personiski. Es nesmu par to, ka Eiropas Savienība iejaucās krimināltiesībās un procesos, taču ir arī pozitīvā puse, kas atsver negatīvo un beigu beigās es balsoju pār šo ziņojumu, Man vissvarīgākais bija tas, ka mēs aizsargājam bērnus vienādos apstākļos un dodam viņiem iespēju nebūt sliktā pozīcijā krimināla procesā. 21 gadu vecuma ideja, manuprāt, nav laba, taču mums arī ir Čehijā līdzīga vecuma kategorija. Paldies, Kelī kungs! Es atbalstīšu šo priekšlikumu, jo uzskatu, ka tas nāca pēc deviņiem trialogiem, un tāpēc tika izstrādāts pietiekami nopietni. Mēs runājam par vairāk nekā miljonu bērnu, kas ir apsūdzēti, tad acīm redzot ir nepieciešama kāda harmonizēta sistēma. Ir svarīga aizsargāt bērnu šai procesā un nodrošināt taisnīgu tiesu, bet ir arī svarīgi, lai bērni atturētu citus no citiem noziegumiem, lai problēmas tikai nepieaugtu, un tas ir ārkārtīgi svarīgi un visai grūti. Es joprojām nosodu e- Ēģiptes varas iestādes par tiesas atlikšanu. Mēs runājam pirms pāris nedēļām, kad mēs jau pieņēmām rezolūciju par arestētā atbrīvošanu. Nu, tagad viņš tiek tiesāts kā mazgadīgais. Paldies! Lielas paldies. Tagad viena minūte Stīvens Volfs. Paldies. Uh, priekšstādā, priekšstādātā vietnieks. Atkal runājot par uh, procedūrām. Un šī direktīva ir uh, izmanto formulējumus, kas mums šķiet saprātīgi vai pieņem, bet eh, šīs dienas apstākļos, runājot par bērnu aizsardzību, kas ir apsūdzētie krimināla procesā, liekas eh, saprātīgi. Tomēr apvienotā karaliste ir izvēlējusies nepiemērot šo direktīvu, jo mūsu noteikumi piedāvā augstākus aizsardzības standarts nekā ES. Tomēr tas pat nav būtīgākais. Šobrīd eh, cilvēkiem 23. jūnijā apvienotajā karalistē ir jābalso referendumā, un viņiem ir jāsaprot, ka šodien eh, mēs eh, ieviešam procedūras, kas ir atšķirīgas no mūsējām. Rītdien mēs atkal runāsim par kaut kādām atšķirīgām procedūrām, un te vairs neiet runa par status quo, bet gan par nākotni, un uh, apvienotā karaliste paliks tumšā un drūmā vietā. Līdz ar to mēs esam pabeiguši balsu skaidrojumu par uh, Kiničī ziņojumu un pāriesim pie Gājera kunga ziņojumu par 2017. gada budžetu. Mm, pirmais runātājs ir Javieris Benito Slaga. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs eh, balsojām par vadlīnijām 2017. gada budžetu, bet eh, vēl tiks piešķirti konkrēti līdzekļi, tāpēc ir nepieciešams eh, atklāts dialogs pirms budžets tiek noslēgts. Neraugoties uz uh, to, šķiet, ka 2017. gada budžeta veidošanā mēs neesam daudz no pagātnes mainījušies. Ir nepieciešams Eiropas budžets, kas labāk sadala uh, ieņēmumus eh, balstoties uz katras valsts eh, IKP. Mēs eh, drīz runāsim par vienošanos par mm, to, ka maksāsim par to, lai bēgļi paliek trešajās valstīs. Un ANO pārstāvi mums vakardien teica, ka šī vienošanās būtībā ir nelikumīga. Tieši tāpēc ir kauns, ka mēs um, neparedzam budžetā naudu bēgļu uzņemšanai. Uh, ir jābūt stingriem, apņēmības pilniem, neno, nelikvidēt Eiropas vērtības. Paldies, tagad viena minūte Paloma Lopesa Berneho. Paldies, priekšsādātāji. Es balsoju pret šo ziņojumu, jo tas uh, padara par likumīgu neoliberālo pieeju Eiropai. Uh, samazinot uh, finansējumu un uh, demokrātisko kontroli pār līdzekļu izmantošanu. Man šķiet, ka šis uh, budžets stiprina ekonomiskās pārvaldības struktūras, kas uzspiež taupības pasākums valstu budžetā un tas, uh, samazina vairumu Eiropas pilsoņu sociālās tiesības. Tikpat dramatiski ir tas, ka šie līdzekļi tiek piešķirti tirgus mehānismu stiprināšanai um, tā vietā, lai radītu aut autonomu pīlāru valsts ieguldījumiem un privātiem ieguldījumiem, nevis vienkārši atšķirīgu ražošanas modeļu formu. Uzskatām, ka ir nepieciešams atbalstīt demokrātiskus un uh, suverēns lēmums, um, ko pieņem dalība valstis, un tāpēc ir nepieciešami attīstības partneri rūpniecības un lauksaimniecības jomās, kas ir jāatbalsta. Viena minūte, Henena kungs. Thank you, Mr. Deputy Speaker. Paldies, uh, priekšstādātā vietnieki. Pirms 800 gadiem uh, upes, uh, Temzes upes krastos uh, manā vēlēšanu uh, apgabalā notika cīņa starp karali un dažādiem baroņi, baroniem, kas um, noveda pie tā, ka Vestminsterā tika izveidots parlaments. Un uh, no paša sākuma tur uh, galvenais nebija pārstāvība, bet uh, tas, ka no valdības tika atbildība finanšu jautājumos, viss pārējais bija sekundārs. Uh, un uh, parlamentāriešu būtiskākā loma bija turēt gružos valdību. Ja mēs raugāmies uz mūsu nacionālajiem parlamentiem, domājot par budžeta jautājumiem un uh, parlamenta lomu strādājot pie šī ziņojuma, tad redzam, ka mēs uh, prasam aizvien lielāku budžeta palielinājumu, vairāk naudas un um, tieši Eh, to iegrožot bija paredzēti mūsu parlamenti. Es domāju, ka diskusijā par to, vai apvienotajā karalistē izstāties no Eiropas Savienības ir eh, viens, viens eh, skaidrs aspekts. Budžets netiks samazināts. Skaidrs, ka pamatnostaļņu galvenā līnija bija e, papildus līdzekļus dabūt ārpus daudzgadu finanšu schēmas ierobežojumiem, maksimāli racionalizēt un galvenais saskaņot arī ar lielākajām dalībvalstīm, no kurām šie līdzekļi arī varētu nonākt bet protams var arī tikai apsveikt eh, ka atkārtoti izteiktā saistība attiecībā uz horizonta two thousand and twenty realizēšanu eh, atbalstu eh, digitālajam tirgum erasmus programmai kā arī mazo vidēja izmēra uzņēmumu politikas budžeta asignācijām. starp citu uzņēmējdarbības īpaši starp jauniešiem izglītība labklājība un to sistēmu paralēla nodrošināšana tas jābūt prioritāšu prioritātei eiropas savienības budžetā. Eh, skaidrs ka nobeigumā gribu atzīmēt ka papildus palīdzības resursi grieķijai divi miljārdi eiro varēs sniegt arī šai dalībvalstij tik nepieciešamo impulsu un efektīvāk apkarotu esošo iekšējo ekonomisko nestabilitāti. es nobalsoju par. paldies! Liels paldies! Eh, tagad vienu minūti Stīvens Volfs. Paldies, priekšstādētā vietnieka. Vakardien apvienotās karalistes parlamentā Anglijas bankas pārvaldnieks sacīja, ka pastāv riski, ja apvienotā karaliste atstās Eiropu. Pirmkārt, mēs uzskatām, ka paliek risks, ja mēs paliekam ES, un risks, ka Eiropas Savienībā nekad nenotiks pārmaiņas. Šis ziņojums ieskicēja pamatnostādes 2017. gada budžetam Un um, tika sacīts, ka, e, es, e, ka dalībvalstis e, liek šķēršļus, lai es iegūtu lielāku budžetu. Bet um, mēs redzam, ka civildienas ierēģņu pamatprincips ir eh, palielinātais budžetu bez viņu pārstāvības, un, un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc apvienotā karaliste ļoti skaidri teica, ka nodokļu maksātājiem ir jābūt pārstāvētiem. Te mēs uh, palielinām budžetu bez uh, parlamenta līdzdalības, un mēs negribam tikt ar to saistīt. Liels paldies! Viena minūte, Polčaka kungs. Paldies, priekšsādētāji! Es atbalstīju šo ziņojumu, jo tas ir svarīgs budžeta veidošanai, un es zinu, ka es nevajadzētu destabilizēt vēl vienā jomā, proti budžeta jomā. Iepriekšējā Luksemburgas prezidentūra mums parādīja, kā efektīvi veidot budžetu, kā to apstiprināt. Tas bija viens no Luksemburgas prezidentūras veiksmīgākajiem soļiem, un šī brīža prezidentūra un arī nākamā Slovākijas prezidentūra varēs šo budžetu veiksmīgi noslēgt. Es dotu priekšroku tam, ja mēs uh, gatavotu budžetu ar zināmu elastīgumu, jo saskaramies ar ievērojumiem izaicinājumiem, migrantu krīzi, strateģisku investīciju trūkumu, globa, globālu spriedzi mūsu kaimiņos. Tie visi ir jautājumi, kam jāgatavojas. Paldies! Tas bija pēdējais balsu skaidrojums par gājera ziņojumu. Pāriesim pie Hibners kundzes ziņojuma. Iestāžu nolīgums par labāku likumdošanas procesu. Pirmā runātāja Kristīna Morvai. Köszönöm szépen! Paldies! Es atturējos šajā balsojumā. Un tomēr te bija atsevišķas lietas, kas man ļoti patika Piemēram, tas, ka tika uzsvērts, cik um, svarīgi ir proporcionalitātes un subsidiaritātes principi un cik, lielas, cik liela loma ir nacionālajām iestādēm sadarbībā ar ES. Kāpēc es piedāvāju saviem draugiem Ungārijas parlamenta dokumentiem iepazīties ar šo ziņojumu pēc iespējas rūpīgāk? Uzskatu, ka ir svarīgi atgādināt mūsu pilsoņiem, ko nozīmē sub subsidiaritāte. Tas nozīmē, ka nacionālās valstis patur suverenitāti, neatsakās no tiesībām noteikt savas valsts nākotni un likteni ja nu, vienīgi mēs to darām ļoti labi definētā šaurā juridiskā jomā. Liels paldies! Tagad vārds uh, uz vienu minūti Jāržī Pauspišilam. Paldies, priekšsādētāji. Es balsoju pār šo ziņojumu, jo apzinos, ka mūsu tiesību aktu kvalitāte reizēm ir diskutabla, kad es biju atbildīgs par likumdošanas pieņemšanu un transponēšanu Eiro, Čehijas republikā saskāros ar to, ka dažas direktīvas tiek um, in, pretrunīgi interpretētas, un mēs domājam, kā labāk transponēt direktīvas uh, nacionālajos tiesību aktos. Tāpēc ir svarīgi, ka ir šāda vienošanās, kas koncentrēs uz labāku likumdošanas procesu Tas nav tikai tehnisks jautājums, tam ir arī politiska nozīme, jo tad, ja šis parlaments un citas ES institūcijas uh, pieņem tiesību aktus sliktā kvalitātē, tas ietekmē to, kā mūsu vēlētāji un pilsoņi vērtē Eiropas Savienību kopumā. Es priecājos, ka tiek stiprināta Eiropas parlamenta loma, un, manuprāt, tas nākotnē ir jāizmanto labāk. Lielas paldies, Postpišilkungs, Svenš Šulce, vienu minūtu. Priekšsādātāji, dārgie kolēģi! Es arī atbalstīju šo ziņojumu, tomēr man ir jāteic ar zināmu nepatiku. Virziens ir pareizais, tomēr atsevišķās jomās gribējās lielāku skaidrību un turēšanos pie faktiem, domājot par MVU. Es, piemēram, vēlējos um, obligātu uh, Eh, ietekmes izvērtējumu uz eh, MVU, un mani traucē nedaudz arī sarunas starp komisiju, padomi un parlamentu, kurām jābūt caurskatāmākām. Arī komisijas priekšlikums eh, sākotnējā versijā bija labs, bet um, sarunās tas tika nedaudz uzlabots. Kā jau teicu, piekritu, bet ar zināmām galvas sāpēm. Paldies, uh, Šulce kungs. Tagad Mamikina kungs vienu minūti. Skaidrs, ka likumdošanas procesam Eiropas Savienībai jābūt eh, tik augstās kvalitātes procesam, jo citādi tas ietekmē vairāk nekā vienu pusmiljārdu eh, iedzīvotāju eh, visās jomās, no kultūras līdz izglītībai. Un skaidrs, ka runājot par šo, par šo dokumentu, apsveicama ideja par mazo un vidējo uzņēmumu vērā ņemšanu jo e, tieši mazie un vidēji uzņēmumi sastāvda absolūtu vairākumu no mūsu kopienas uzņēmumiem un savienības ekonomisko mugurkaulu. arī laba manuprāt ir ideja par maksimālu likumdošanas procesa vienkāršošanu jo nav noslēpums ka eh, vairākumam e-, eiropas savienības iedzīvotāju nav ne jausmas kas notiek eiropas institūcijās un tādēļ mums jāpietuvinās šīs institūcijas cilvēkiem mūsu eh, vēlētājiem. un nobeigumā skaidrs ka svarīga viedokļu apmaiņa starp parlamentu padomi un komisiju un tieši tāpēc es nobalsoju par. paldies! Liels paldies! Tagad vārds Makovējas kundzei uz vienu minūti. Paldies! Mums uh, ir ārkārtīgi daudz uh, tiesību aktu Eiropas Savienībā, varbūt pat pārāk daudz. Un ik viens uh, deputāts reizēm uh, īsteno savu uh, darba kārtību. Un visbeidzot, mūsu rīcībā ir vienkārši sajaukums un ir ļoti grūti mūsu vēlētājiem saprast, ko šī likumdošana nozīmē. Tai trūkst konsekvences. Likumiem ir jābūt vienkāršiem, skaidriem, precīziem, īsiem, uzsveru īsiem. Un mūsu e, darbs ir veidot likumdošanu Eiropas pilsoņiem un nevis katram bīdīt savu tematiņu, kas viņam ir tūs komisija, padome un parlaments visiem ir pienākums konsultēties savā starpā un ar pilsoņiem. Paldies! Paldies, Paldies Makovejs kundze, Markus Pīpers, tagad vienu minūti. Gut, jetzt ist das Mikro an. Ich hoffe, es zählt. Es ceru, ka Mikrofons darbojas, paldies. Es Hibneru ziņojumu atbalstīju, mm, jo mazām firmām ir jābūt mazākai birokrātijai un ir paredzēts arī veikt saku novērtējumu, bet gribu atgādināt komisijas projektu. Uh, par attiecībā uz gold plating komisija vēlējās lielāku pārskatu atbildību, lielāku konkrētāku atbildību. Un man rodas jautājums, kāpēc padome un parlaments, sevišķi parlaments, tam visam lika šķēršļus ceļā. Un tā mēs nenonāksim līdz lielākai caurskatāmībai. Komisija, komisijas rokās tagad ir melnais Pēters Eiropas birokrātijas ziņā un Eiropas likumdošana, kurš par ko būs atbildīgs, tādas skaidrības nav. Šī vienošanās ir pelnījusi lielāku vērību. Paldies, Marks Tarabēla, lūdzu. Priekšsēdētāji, trīs eh, sociālisti deputāti balsoja pret šo uh, nolīgumu, jo viņi uzskata, ka ar parlamentu jākonsultēs gan komisiju, gan komisijai, gan parlamenta uh, padomēji. Turklāt sociālistu partija uzskata, ka šajā nolīgumā ir iekļauti draudi noteikumiem sociālajai vides un veselības aizsardzībai. Tāpēc Mēs nevaram pieņemt šo starpinstitūciju nolīgumu. Eiropai e, šobrīd ir nepieciešama pēc sociālas integrācijas, pēc e, noteikumiem lielākai fiskālai sociālai harmonizācijai, un šis teksts šīm prasībām un cerībām neatbilst. Paldies! Pēdējais runātājs Stīvens Volts. Paldies vēlreiz priekšsēdētāji vietnieki. Labāki likumi, labāki noteikumi. Kurš būtu pret šādu domu? Un Eiropas Savienībai tik tiešām ir vajadzīgi labāki noteikumi. Jo pēc 40 gadiem šādu noteikumu Eiropas Savienībā krītās IKP, krītās produktivitāte, pieaug bezdarbs, vidēji 13% kontinentā. Un Šis ir kontinents, kurš lēnām mirst Eiropas Savienības likuma dēļ, bet kad jūs skatāt šos likumus, tad jāskatās, kā tie tiek veidoti. Savienotajās valstīs jums ir senatori un kongresmeņi, kuri pieņem likumus, jo tautai tie tauts to vēlas. Eh, nāciju valstīs to pieņem tautas, bet Eiropas Savienībā to dara pil, uh, ierēģi. Un šobrīd Mēs e, it drūzmējamies ar grimstošu kuģi, kuram vajag vairāk e, kravas telpas. Paldies par šo jautājumu. Balsojums skaidrojumi ir beigušies. Tagad nolīgumi ar tabaks uzņēmiem, nolīgums ar PMI. Pirmais Morvais kundze lūdzu. Viena minūte. Paldies priekšādātāji. Jā, mēs paskatāmies, kas rakstīts šajā ziņojumā, runa ir par vienošanos par tabakas produktiem. PMI ir iekavās nolīgums ar PMI. Varētu likties, ka tas varētu būt kāda Eiropas institūcija vai kāda struktūra, bet Ja mēs iepazīstamies ar ziņojumu, var redzēt, ka tas ir Philip Morris International saīsinājums, milzīgs tabaks koncerns un šādi nolīgumi paredzēti arī ar citām firmām. Mans priekšlikums ir visās valstīs un arī Ungārijā parādīt, ko nozīmē PMI un ka Eiropas Savienība slēdz nolīgumu ar PMI. Un, un skolēniem būtu iespēja iepazīties konkrēti ar piemēriem caurskatāmībā. Paldies, Pospišilkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pēc visu dokumentu izskatīšanas es biju, biju ar rezervētu attieksmi pret šo nolīgumu. Manā rīcībā esošais dokuments skaidri parāda to, ka iepriekš esošais nolīgums, un šodien mēs balsojam par tā pagarinājumu, šis nolīgums parāda, ka no vienas puses samazinās kontrabandas apjomi, Eh, filipūras produktiem, no otras puses pieaug tā saucamo eh, pelēko cigarešu apjoms, jeb nelegālā mm, transports tabakas produktiem nav samazinājis. Es domāju, ka mums ir jāmeklē sistēmiskāks risinājums, kā nolīguma ar atsevišķiem lielražotājiem, jo esošie pasākumi e, nevēršas pietiekami pret nelegālo tabaks tirgu Eiropā. Paldies! Paldies! Viena minūte Mamikina kungam lūdzu. Jums priekšsēdētāja kungs. Jāsaka, ka manā valstī Latvijā apturētas kontrabandas un viltoto tabākas izstrādājumu apjoms pieaug ar katru gadu. It kā tas ir labi. Bet no otras puses skaidrs, ka visnabadzīgākā reģionu iedzīvotāji krīzes un pēckrīzes apstākļos nodarbojas ar cigarešu kontrabandu. Tas ir skaidrs un e, valsts šeit ir bezspēcīga kamēr mēs e, viņiem nedosim legālu darbu kontrabanda pieaugs. es e, arī gribētu pievienoties un nožēlot viedoklim ka komisija tik ilgi izstrādāja tehnisku izvērtējumu par philip morris international nolīguma īstenošanu un gūto pieredzi Eh, ziņojums tika publicēts tikai sešpadsmitā gada divdesmit ceturtajā februārī kaut gan tam jābūt publicētam pagājušā gada maijā bet skaidrs ka tabakas izstrādājumu lietošanā vispārējos vilcienos eh, eh, tas ir nelegāls bizness un dažādas eiropas savienības valstis dēļ mums jāizstrādā obligāti vadlīnijas kuras ierobežos šo nelegālo biznesu. to es atbalstu. paldies! Äh, Paldies Mamīkin kungam. Tagad minūte Bihner kungam. Paldies priekšsēdētāju. Līdz šim ir pastāvēs līgums starp Philip Morris un Eiropas Savienību. Es uzskatu, ka šāda veida līgumus äh, vajadzētu principā aizliegt. Pirmkārt tādēļ, ka nevajadzētu plūst naudai, un otrkārt tādēļ, ka Eiropas Savienība principā uh, nenodarbojas ar atsevišķiem uzņēmumiem. Eiropas Savienība ir visiem. Tabaks eh, rūpniecībā cenšas dažādos veidos ietekmēt politiku. To mēs, eh, ar to mēs saskaramies arī strīdus, izšķiršanas eh, procesos, kur tieši Filipa Moris izmanto šo mehānismu, lai varētu ietekmēt konkrēts politikas joms. Manuprāt, beidzot ir jāpārtrauc šāda prakse, tādēļ esmu ļoti priecīgs, ka parlaments nobalsoja tādā veidā, kā to darīja, un ir pārtrauc šādu veidu sadarbību. Paldies! Paldies Bihner kungam! Nākamā runātāja Makvēs kundze, vienu minūtu lūdzu. nelegālā tirzniecība ar tabakas produktiem izraisa zaudējumus aptuveni 10 miljārdu eiro Eiropas Savienībā. Tā ir mūsu nauda, ko mēs zaudējam. Turklāt nelegālā tabakas produktu tirzniecība finansē organizēto noziedzību, pārobežu noziedzību un atbalstā naudas cilvēku kontrabandu un citas problēmas. Ļoti žēl, ka komisija tik ilgu laiku pavadīja mēģinot mums skaidrot, kādas ir priekšrocības e, šādam rolīgumam Filipa Moris. Es ceru, ka nākotnē tas tā neatkārtosies. Es sagaidu vairāk caurskatāmības no komisijas puses. Visi, kuri ir piedalījušies šajās sarunās, Eh, tiem vajadzēja glabāt eh, noslēpumu, un ar dokumentu varēja eh, tikai iepazīties aizslēgtām durvīm pēc gāru do, daudzu dokumentu parakstīšanas. Pēc pirmā nolīguma tabakas nelegālā tirzniecība ir pieaugusi. Mums ir vajadzīgs vairāk caurskatāmība. Paldies! Ar to mēs esam noslēguši balsojumu skaidrojums. Ar to es pārtraucu arī mūsu sanāksmu līdz pulksten trījiem.